Madame le Président. Priekšsētais kundze. Mesdames et messieurs. Dāmas un kungi, labdien! Uh, Sēns pasūtīja uh, par atklātu un uh, aicinu komisiju izteikti.